Vācijas eh, iesniegumu par Jurgena Kreutzmana imunitātes atcelšanu saskaņā ar 6.2 reglamenta pāntu. Eh, šis eh, iesniegums tiek nosiltīts tālāk juridisko lietu komiteju izskatīšanai.